Muchísimas gracias a todos. Visiem paldies. Ok, let's start. Labi, sākam darbu. 18. punkts darba kārtībā. Please. Kolēģi, lūdzu ievērot klusumu. The people that they don't want to Visi, kas nevēlas atrasties zālē, lūdzu, dodamies prom. Bet mums jāstrādā. Galu galā arī lūgumrakstu iesniedzēji internetā mūs vēro. Visiem paldies! 18. punkts darba kārtībā lūgumraksts 0038 2019 no LB Rumānijas pilsoņa par eBay um, īstenoto diskrimināciju pret pircējiem no Rumānijas. Šis lūgumraksts ir iesniegts, lūgumraksta iesniedzējs noteikti mūs vēroja uh, internetā vārds uh, Batista kundze no komisijas. Lūdzu, paldies priekšsēdētā, jā. Lūgumraksts par diskrimināciju, eBay diskrimināciju pret Rumānijas um, klientiem. Komisija jau bija saņēmusi informāciju, un mēs atbildējām, ka, cik mēs to saprotam, nav tiešu pārkāpumu šajā gadījumā. Paturot prātā to, ka pienākumu piegādāt tirgotājiem, paturot prātā ģeobloķēšanas regulu, šobrīd nav. Tādēļ mēs lūgumrakstiesniedzējam uh, ieteicām uh, sazināties ar patērētāju aizsardzības iestādēm un gūt uh, izpratni par regulas piemērošanu un tās elementiem. Kas kopš tā laika ir noticis? Jūs varbūt būs interesanti, jūs jau varbūt zināsiet, ka jūs mums esat uzlikuši pienākumu uzraudzīt regulas īstenošanu un izstrādāt ziņojumu. Termiņš ir marta beigas. Mēs strādājam, paturot prātā termiņu ziņojums būs, ir arī darba dokuments, personāla darba dokuments, kas skaidro, kā regula līdz šim ir īstenot, kāda ir mūsu pieredze ar regulu, kopš tā tika sākta piemērota uh, decembrī 18. gada, un domājam par potenciālu mainīt regulas aptvērumu. Aptvērums, kuru skatījām, bija ideja paplašināt regulu attiecinot arī uz audiovizuālo uh, sektoru un citiem sektoriem, kas šobrīd nav regulas uh, aptvērumā. Piegādes daļa, jeb jautājums, patiesībā nebija viens no mums īpaši skatāmiem jautājumiem. Bet, protams, ka ir iespējas pārskatīt arī ģeobloķēšanas regulu varbūt kādā brīdī šķitīs, ka ir vērts šo īsteno, tātad šo pienākumu pārdomāt un ieviest. Bet šobrīd ir visai skaidrs, ka ģeobloķēšanas regula kā tāda neuzliek tirgotājiem pienākumu piegādāt preces pakalpojumus zināmās valstīs. Tā kā mm, tā ir personas izvēle, nevaram uzlikt par pienākumu tirgotājiem uzlikt pienākumu piegādāt kādus preces vai pakalpojumus Rumānijā. Nesam um, pēc šīs viedokļa apmaiņas saņēmuši papildus informāciju vai atbildi. Nav mums arī informācijas par to, vai lūgumraksta iesniedzējs ir vērsies pie nacionālajām atbildīgajām iestādēm. Viņi ir atbildīgi par regulas īstenošanu, tādēļ, ja nu būtu kāds pārkāpums, patērēta aizsardzības iestādes ir tas, kas to risinātu. Likumdošana ir spēkā, Rumānija šajā laikā ir pieņēmusi arī likumu. Viņi nedaudz kavējās sākumā, bet nu pat esam saņēmuši informāciju, ka arī tas nu ir paveikts. Tas nozīmē, ka arī tas spiediens, ko mēs no komisijas puses izdarījām uz valstīm, lai regula tiktu īstenota, nu viss notiek. Visam nu vajadzētu būt spēkā. Un, attiecīgi, ir iecelt arī atbildīgā iestāde, kas var lemt par šādiem jautājumiem. Un vēl viena lieta, papildus elements. Jā, patiešām patērēta aizsardzības regula, CPC regula arī tā, nu ir spēkā prestā pagātnes situācijai. Tas nozīmē, ka arī tagad ir papildus elementi, kas patērētājiem palīdz, piemēram, saistībā ar ģeobloķēšanas praksi lai arī visticamāk lūgumraksta iesniedzējiem attiecībā uz piegādi tas neko daudz nepalīdzēs. Liels paldies! Pīter, jā. Es esmu erstmal erfreulich, dass ich die. Jā. Mani ļoti priecēja tas, ka praksē ir kaut kas attīstījies, un e, šeit mēs varētu vadīties no principa, ka internetā tirdzniecībā daži klienti vienkārši tiek izslēgti. Es mēģinu vienmēr pārnest eh, to, kas notiek digitālajā pasaulē, uz analogo pasauli, un galu galā es varu iepirkties eh, jebkur Eiropas Savienībā, teiksim, ja es izdomāju, ka gribu pirkt mašīnu Somijā kaut kur pie polārā loka, nu es eh, it kā varu to izdarīt, bet vai praksē es tā rīkošos? Nu, uh, Ja runa par automašīnām, tad vai no automašīna ir jāatved pašam, vai arī ir jāmaksā par transportēšanu. Uzskatu, ka šeit nav runa par diskrimināciju. Ja kāds saka, ka jums pašam ir jāpaņem šīs preces, vai arī, ka tiek aprēķinātas transporta izmaksas. Agrāk, ja bija runa par IKEA, tad konkrēti klienti tika izslēgti. Tagad vairs tā nē, bet jautājums uh, ir par to, kā šīs preces dabūt. Tātad nopirkt tās ir iespējams. Es domāju, ka mēs varētu vēl pāris nedēļas nogaidīt, atstāt lūgumrakstu atvērtu un vēlāk sniegt atbildi lūgumrakstu iesniedzējiem. Bet es uzskatu, ka šeit ir runa par tiesisko noteiktību, kurai ir jātiek nodrošinātai bez jebkādas diskriminācijas. Salīva. Kā jau komisija norādīja, esam pavirzījušies priekš attiecībā uz ģeobloķēšanu un mūsu iekšējā tirgus atvēršanu tirzniecībai tiešsaistē, bet kas attiec uz īstenošanu, ir jāturpina darbs. Protams, ka lūgumraksta iesniedzējam ir uh, iespēja um, aizsargāt savas tiesības, vēršoties pie kompetentās izvirzītās nacionālās iestādes. Uh, ja viņš uzskatītu, ka viņa tiesības pārkāptas. Manuprāt, ir tikai piemēroti šo lūgumrakstu atstāt atvērtu, jo pat arī komisija norādīja, ka mums ir jāparaugās uz šo regulu un jāturpina vērtēt, vai tā mūsu patērētāju tiesības un garantijas aizsargā. Tad, manuprāt, šis lūgumraksts jāsaglabā atvērts. Paldies! Thank you, Chair. Paldies priekšsēdētāji pavisam īsi un rumāņu valodā. Es uzskatu, ka jautājums ir ļoti svarīgs. Šis konkrētais lūgumraksta iesniegtais, um, lūgumrakstā ietvertais jautājums, tas ir jāskat plašākā kontekstā. Mēs runājam ne tikai par eBay. Ir jāsaprot, ka šie interneta veikali – reizēm tomēr pilsoņus no Rumānijas vai dažām citām dalībvalstīm diskriminē. Tādēļ es uzskatu, ka mums tomēr vajadzētu šo jautājumu vēl papildus pētīt, un tas būtu jādara struktūrētā veidā. Mēs nevaram pieņemt, ka Eiropas Savienība vienkārši piekrīt situācijai, ka dažas dalībvalstī ir diskriminētas. Tomēr, um, darbojoties iekšējā uh, vienotā Eiropas Savienības tirgu. Un kamēr um, esam pie šī paša jautājuma, aicinātu komisiju mēģināt darīt vairāk, lai izvairītos no šādas diskriminācijas. Rumānijā, piemēram, zinām, ka daudziem pilsoņiem nākas izmantot visādas ārvalstu maksāšanas līdzekļus, jo Rumānijas kredītkartes nevar izmantot iepirkumiem, piemēram, zināmās interneta vietnēs un platformās. Tādēļ aicinātu jūs ņemt to vērā. Un, protams, atbalstu kolēģi priekšlikumu par šī lūgumraksta saglabāšanu atvērtu. Paldies! Paldies! Ļoti labi! Uzklausījām komisiju, uzklausījām arī komitejas locekļu viedokļus. Priekšlikums būtu saglabāt lūgumrakstu atvērtu, gaidīt, lai komisija pabeidz savu ziņojumu martā, un tad skatīsimies, kāda situācija ļoti labi. Lieliski pāriem pie nākamā punkta. 19. punkts darba kārtībā lūgumraksts 1167 2018 Demetrijus Paikopopolus. Paiko Grieķis attiecībās Huawei produktu tirzniecību Grieķijā un Eiropas Savienībā un attiecībā uz visu telekomunikāciju aprīkojumu pārskatu Eiropas Savienībā, lai nodrošinātu drošību un izskaustu spiegu tīklus. Lūgumraksta iesniedzējs pie mums nav ieradies, tad nu uzreiz dodam vārdu Domenika Ferrārā kungam no komisijas. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Paldies par to, ka arī komisijai dodat iespēju izteikties. Gribētu jums sniegt aktuālāko informāciju par šo procesu, kopš esam um, saņēmuši šo lūgumu rakstu komisiju, vēl aizvien ir apņēmusies nodrošināt līdzsvarotu regulējošo satvaru, kas ļauj tirgus operatoriem un uzņēmumiem brīvi un pilnībā izmantot iekšējā tirgus ieguvumus. Komisija turpina darbu ar dalību valstīm, lai nodrošinātu, ka šie uzņēmumi pilnībā atbilst visiem, eh, visām normām Eiropas Savienības tiesiskajā satvarā, jo īpaši domājot par uh, drošības un privātuma riskiem. Kas attiec uz šo konkrēto jautājumu, telekomunikāciju aprīkojums Komisija ļoti rūpīgi seko notikumiem dalībvalstīs attiecībā uz nākamās paudzes tātad, aparātiem 5G konkrēti dalībvalstīs un esam plānojuši nākt klajā ar rekomendāciju 26. gada martā, pagājušā gada 26. martā ar kuru palīdzību tika noteikts process, procedūra Eiropas Savienības līmenī saistībā ar riska noteikšanu un um, tātad, novēršanu 5G tīkliem. Pēc rekomendācijas um, izstrādes uzreiz pēc tam dalībvalsts kopā ar komisiju un ENISA izveidoja konkrētu uh, NIS sadarbības grupas paspārnē esošu grupu, kas konkrēti vērtēja rekomendāciju raksturu un īstenošanu. Dalībvalsts arī brīvprātīgi pieteicās uh, strādāt pie rekomendāciju īstenošanas. Un ir vairāk svarīgi punkti, kas līdz šim jau ir sasniegti. Pirmkārt, rekomendācijā ir noteikts, ka dalībvalstīm ir jāiesniedz nacionāls riska izvērtējums līdz 19. gada vasarai. Visas dalībvalsts to ir paveikušas. Un atbilstoši tam 9. oktobrī tās dalībvalsts, kas piedalās NIS sadarbības grupā kopā ar komisiju un ENISA, ir publiskojušas ko koordinētu riska izvērtējumu. Šis riska izvērtējums pēc būtības vērtēja svarīgākos aktīvus, svarīgākos uh, tendences, tehniskas, netehniskas vājās vietas 5G tīklos. Un tika izstrādāti arī pieci riska scenāriji. Svarīgākie atklājumi bija sekojoši. Jaunie drošības izaicinājumi 5G tīkliem pārsvarā ir saistīti ar novatoriskajām tehnoloģijām. Nu, pēc idejas te mēs runājam par um, programmām, programmu šo saturu, tas, ir, uh, tas būtu pretstā iepriekšējiem 4G tīkliem, un arī uh, tātad 5G tīklu veidošana un darbības nodrošināšana. Tas bija svarīgākais punkts. Vēl kāds svarīgs punkts, pie kā strādā komisija kopā ar dalībvalstīm un ENISA, ir um, negatīvo ietekmi mīkstinošo pasākumu. Tātad izstrāde pavisam drīz šo ziņojumu plānojam publicēt. Viens no svarīgākajiem elementiem, kas bija norādīts komisijas rekomendācijā, bija drošības certifikāti. Šobrīd mums ir konkrēts instruments, kas ļautu veidot šādas Eiropas schēmas kiberdrošības uh, certifikācijai, kiberdrošības akts, tas stājās spēkā pagājušā gada jūnijā. Un nu, kopā ar ieinteresētajām pusēm skatīsimies kādas ir potenciālās saiknes, kā mēs uh, certifikāciju varētu izmantot kā šādu negatīvo ietekmi mazinošu um, tātad, uh, spēku attiecībā uz visu telekomunikāciju aprīkojumu. Paldies! Liels paldies! Nu, vārds komitejas locekļiem. Vai kāds gribētu izteikties, Salīkungs? Pilnībā piekrītu komisijai. Ja kāds uzņēmums grib likumīgi sākt darboties uh, iekšējā tirgu, ir pienākumi, ir um, iespējas, un mums jāpārliecinās, ka mūsu uh, patērētāja ir aizsardzība, tīpaši saistībā ar uh, datu aizsardzību un drošību. Bet par šo lūgumrakstu es šo lūgumrakstu gribētu saglabāt atvērtu. Tajā pašā laikā gribētu vērsties pie komisijas un lūgt komisijai jaunāko informāciju par to, kā dalībvalsts ir risinājušas uh, šo jautājumu par trešo valstu piegādātājiem 5G tīkliem un uh, izstrādāt uh, atzinumu šajā sakarā aicināt arī. Paldies, Vincent kungs. Paldies. ETP vārdā arī mēs aicinātu slēgt šo lūgumu rakstu pieņemam komisijas vērtējumu, un arī mēs uzskatām, ka Huawei pieeja Eiropas Savienības um, tirgumu un uh, um, šim sektoram kā tādam tik ļoti svarīga. Redzam, ka viss šis process sākās ASV. ASV liela uzmanība šim jautājumam tiek pievērsta arī jābūt nākotnē. Bet par lūgumu rakstu kā tādu esam jau pavirzījušies daudzus soļus uz priekšu. Un domāju, ka šo lūgumu rakstu var slēgt. Domāju, ka visam drīz būs pieejams labs risinājums. Paldies! Thank you. Paldies! Vosotros, o sea, ustedes saben perfectamente que la presidenta. Labi. Jūs jau zināt, mm, uzklausījām komisiju, lūgumraksta iesniedzējs eh, šodien nebija ieradies pie mums, bet uzklausījām arī mm, komitejas locekļus, un tad priekšsēdētāji mēģinās būt līdzsvarot savā lēmumā. ETP ir aicinājuši slēgt šo logumrakstu, SND grib to saglabāt atvērtu, un neviens cits, nevien, no nevienas citas grupas nav izteicies. Komisijas priekšlikums ir slēgt lūgumrakstu, jo komisija ir skaidri apņēmusies nodrošināt vienlīdzīgas spēles noteikumus visiem telekomunikāciju aprīkojuma ražotājiem, tajā pašā laikā nodrošināt kiberdrošību šajos tīklos. Mans priekšlikums tādēļ būtu slēgt lūgumu rakstu, jo ir pilnīgi skaidrs, ka komisija strādā pareizajā virzienā un ir pilnība apņēmības pilna nodrošināt kiberdrošību, aizsargāt kiberdrošību un saglabāt vienlīdzīgas spēles noteikums visiem uh, telekomunikāciju spēlētājiem Eiropas Savienībā. Ja varat piekrist, tad nu slēdzam šo lūgumrakstu un pārējiem pie nākamā punkta, 20. punkts darba kārtībā, lūgumraksts 1151 2018 Holgners Vāgners. Vācijas pilsonis attiecībā uz neatkarīgu zinātnisko pārskatu dokumentētajiem veselības riskiem attiecībā uz elektromagnētisko lauku un lūgums atlikt 5G atklāšanu un darbības uzsākšanu. Lūgumraksts iesniedzējs pie mums šodien nav ieradies, tad nu došu vārdu komisijai. DG Sante, Frans Kāška, lūdzu. Thank you very much. Liels paldies priekšsēdētāji par iespēju pastāstīt uh, īsumā par komisijas nostāju. Gribu uzsvērt vispirms, ka Lisabonas līguma 168. pants nepiešķir komisijai tiesības noteikt uh, saistošus ieguldījumus attiecībā uz uh, starojuma uh, līmenī, bet uh, padome ir pieņēmusi komisija rekomendāciju 1999-519 par šiem jautājumiem, bet šīs rekomendācijas nav saistošas dalību valstīm. Bet mums ir pieejami divi īstenošanas ziņojumi un no tiem izriet, ka dalībvalstis piemēro šos ierobežojumus, un ir uh, atsevišķi dalībvalstis pat noteikuši stingrākas normas, pat desmitreiz zemāks starojuma līmenis nekā tas, kas norādīts uh, rekomendācijās. Un tās šīs rekomendācijas balstās uz starptautiskās komitejas ICNIRP uh, ieteikumiem, un šī uh, starptautiskā komisija pārskata savas ieteikumus, un jaunās vadlīnijas ir nosūtītas uh, uh, zinātnieku kolēģijai, kas to izvērtē. Kad jaunās vadlīnijas būs pilnībā pieejamas, komisija izvērtēs no jauna situāciju, un šeit ir divi uh, varianti iespējami. Tas notiks vai nu ar veselības, uh, vides un jauno risku zinātniskās komitejas starpniecību, ar to esam konsultējušies jau iepriekš, vai arī izmantot zinātnisko konsultāciju mehānismu, tas varētu prasīt nedaudz vairāk laika, bet šeit ir uh, iekļautas vairāk nekā 120 akadēmijas un citas zinātniskas struktūras visā Eiropā. Un šī eh, zinātniskā komiteja, kas konsultē komisiju eh, riska izvērtēšanas jautājumos, ir sagatavojis ieteikumus 2015. Eh, gadā, un šeit ir trīs galvenie secinājumi komiteja uzskatīja padomes ieteikumos iekļautos robežas par joprojām spēkā esošas attiecībā uz starojumu līmeni. Un ir arī norādīts, ka nepieciešams veikt pētījumus par šiem jautājumiem, jo rekomendācijas balstās pētījumiem, kas nevienmēr visos jautājumos ir bijuši pietiekami plaši. Apgalvojam, ka šī zinātniskā komiteja būtu neobjektīva un ka šīs komitejas locekļi ir izvēlēti arī neobjektīvi Gribu jums teikt, ka komisijai ļoti stingri noteikumi attiecībā uz jebkuru komitejas uh, locekļu vai darba grupu potenciāliem interešu konfliktiem ir jau bijušas uh, šī gadījumi uh, par šādām apsūdzībām. Šos jautājumus ir izskatījusi, izskatījis Eiropas ombuds un ir atzīts, ka komisija ir vadījusies pēc labākās prakses šais jautājumos. Un tagad vēl par dažiem argumentiem attiecībā uz riska novērtējumu. Vispirms INCRIP vadlīnijas un padomes uh, vadlīnijas jau balstās uz piesardzības principu. Tas nozīmē, ka ekspozīcijas uh, Um, uh, ierobežojumi. Tātad līmenis ir 50%, 50 uh, reižu zemākas um, nekā pašreizējo ieteikumi attiecībā uz ietekmu uz zaudiem. Un desmit reizes zemāk šīs normas ir tiem, kas strādā noteiktās nozarēs. Tāpat 5G uh, izmanto to pašu eh, frekvenču spektru, ko 4G. Jaunie eh, raidītāji, kas tiek izmantot 5G tehnoloģijā, ir ar daudz mazāku jaudu un uh, tiek uh, iz, raidīti tikai uh, noteikti ziņojumi, netiek šis starojums raidīts pastāvīgi Tāpat pētījumi Austrālijā rāda, ka pat ja 5G vide darbojas ar maksimālo jaudu, tad uh, personas ir pakļautas uh, tikai tādam starojumam, kas ir uh, 1% no pieļaujamā apjoma. Un Pasaules veselības organizācija norāda, ka arī ir lietotāji var izmantot mobilo, eh, ierobežot eh, mobilo telefonu izmantošanu un starojumu līmeni nosūtīt tikai SMS. Un tad arī eh, mobīlie telefoni izmanto mazāk enerģijas un arī ekspozīcijas līmenis ir zemāks. Tāpat jāņem vērā, kādus ieguvumus var nodrošināt 5G tīkla izveidi, piemēram, attiecībā uz medicīnisko aprīkojumu un mākslīgā intelekta izmantošanu. Tādēļ komisija uzskata, ka zinātniskās komitejas darbs ir neatkarīgs, tiek ievēroti stingri noteikumi, un šīs apsūdzības var atspēkot un komisija, kā arī to prasa lūgumraksta autors komisija, balstīsies uz zinātniskiem faktiem, izvērtējot uh, uh spēkāsošās normas. Paldies! Paldies. Uh, tā runāšu ungāru valodā. Gribu norādīt, ka ir jābūt ļoti piesardzīgiem jo līdz ar tehnoloģijas attīstību mēs konstatējam, ka šī attīstība ir nepārtraukti pastāvīgi, tādēļ ir jādomā, kā tā ietekmē gan vidi, gan cilvēku veselību. Protams, šī lūgumraksta mērķis nav uh, apšaubīt uh, 5G tehnoloģijas uh, noderīgumu vai liederību, bet gan lūgumraksta mērķis ir pievērst uzmanību vides aizsardzības un sanitāriem jautājumiem. Pateicos komisijas pārstāvim par sniegto atbildi. Mēs redzam, ka komisija balsts savus lēmumus uz zinātnes atzinumiem bet uh, tāpat ir svarīgi, ka pēc tam, kad ir uzstādīts šis 5G tīkls, būtu jāizvērtē, kāda ir tā ietekme uz cilvēka veselību. Šobrīd esam sagatavošanās posmā, bet pēc tam, kad tehnoloģija jau uh, tiks izmantota, darbosies tieši tad būs jāveic pētījumi Un es pilnībā piekrītu lūguma raksta autoram, ka ir jāanalizē tas, kāda uh, uh ir ietekme uz cilvēka veselību, bet šobrīd uh, šī uh, procedūra ir ilgstoša un kā komisijas pārstāvis norādīja. Uh, vēl tiks precizētas nostājas, analīzes rezultāti būs pieejami. Uh, Un es domāju, ka mūsu komitejai būtu jāatstāj šī slūguma raksts atvērts. Paldies! Salīvas kungs, paldies! Vispirms vēlējos pateikties komisijai par detalizēto analīzi, par to, ka mēs tikām uh, iepazīstināti ar jaunāko attīstību šajā jomā un sabiedrības veselības jomā, kas mums ir ļoti svarīgs. Uh, jautājums, un kā komisija arī norādīja, ka tiek īstenots labas administrācijas um, normas, tātad nodrošinot uh, objektivitāti, un uh, to apstiprina arī ombuds, un tomēr, un to arī norādīja komisijas uh, pārstāvs, ka pētījumi par pieci 5 5G tīkla eh, ietekmi uz cilvēku veselību nav devuši um, pārliecinošus rezultātus. Tādēļ uzskatu, ka šis uh, lūgumraksts jāpatur atvērts un jālūdz arī, lai NV komiteja sagatavo atzinumu par šo jautājumu. Paldies! Es uzskatu, ka šeit vēl būtu uh, daudz kas darāms jo IKNIRP nav uh, neatkarīga starptautiska komiteja, ne tā ir privāta lobby organizācija, kas pārstāv šo nozari un līdz ar to nav uzskatām par neatkarīgu. Un es arī esmu gatavs publisko dokumentus, kuri liecina par iesaistīto personu interešu konfliktu. Un uh, tādēļ arī uh, var uh, apšaubīt arī 2015. gada šīr komisijas uh, atzinumu. Pats esmu izstudējis šo ziņojumu un es uh, pārzinu šo nozari un konstatēju, ka daudzi svarīgākie pētījumi, kas pierāda kaitīgo ietekmi, vienkārši netika ņemti vērā. Un uh, šeit tika sajaukts arī, sajaukts arī dažādas uh, situācijas. Mēs zinām no zinātniskiem eksperimentiem un daudziem eksperimentiem, ka ir eh, šeit uh, dažāda jutības pakāpe, bet ziņojumā viss bija sajaukts kopā. Un uh, Eh, ja eh, uz vienu bija ietekme, uz otru nebija, tad secinājums bija, ka situācija nav skaidra, nav jāpiemēro piesardzības princips un nekas nav jādara. Tā rīkoties nedrīkst. Un eh, par pēdējo komisijas atbildes rindkopu es gribētu to kritizēt. Nav taisnība, ka 5G gā eh, starojuma līmenis ir zemāks. Nē, ASV eh, šis starojuma līmenis ir no 2 eh, bitiem uz 20, no 2 vatiem uz 20 vatiem, un uz vienu bitu varbūt tas ir arī mazāks starojums, bet tiek pāraudīti vairāki, daudz vairāki biti. Uh, Un arī eh, šobrīd negribu komentēt par frekvenču spektru, bet viens ir eh, skaidrs, eh, ka šī dogmā, ka, ka tikai ter, š, tikai termiskais starojums var radīt kaitīgu ietekmi uh, kaut gan zinietniski pētījumi atspēko šo dogmu. Mums ir pieejami pierādījumi arī par to, ka pašreizējais starojuma līmenis var uh, radīt kaitīgu ietekmi, un uh, ASV valdība ir uzsākusi NTP pētījumu ar vīriešu dzīmuma eh, žurkām un ir pierādīta eh, starojuma kancerogēnā ietekme ar diezgan lielu eh, starojuma intensitāti un Itālijā pēc Počī kundze ir veikusi pētījums ar mazāku starojuma intensitāti. Uh, un līdzīgs rezultāts konstatē arī ar cilvēkiem, tā kā zinātniskais, ka atzinumi ir skaidri, ka pašreizējais uh, staroj, pieļaujamais starojuma līmenis var uh, radīt kaitīgu ietekmi. Tādēļ jāpatur loguma raksts atvērts. Paldies! Es tagad gribu uzstāties kā komitejas deputāti, nevis kā priekšsēdētāji. Man ir divi jautājumi komisijai. gribētu jautāt, tātad eh, Vinstrum kungs no ETP eh, norādīja, neviens neapšauba eh, jauno tehnoloģiju izmantošanu, bet mums ir jābūt piesardzīgiem un padziļināti jāizvērtē tas, kā šī tehnoloģija ietekmē cilvēka veselību. Jautājums, vai ir neapgāžami pierādījumi, rezultāti, kas apliecina, ka tur, kur ir uzstādīts 5G tīkls, ka tas var negatīvi ietekmēt neaizsargātāko sabiedrības locekļus, tā skaitā bērnus. Un tā tad, lai būtu viss skaidrs un te pārprotams, padomes uh, Ieteikumi nav obligāti dalību valstīm, bet komisija varētu izvērtēt no jauna situāciju, ka tiks uh, publicētas jaunās INSIRP vadlīnijas, IKNIRP vadlīnijas. Tātad komisija gaida iknirp ziņojumu un pētījumu rezultātus pirms uh, tiek kaut kas uh, jauns uzsākts. Jā, atbildi. Paldies par jautājumiem. Pirmā daļa tas ir ļoti zinātnisks jautājums, un mūsu zinātniskie konsultanti ir nākuši pie secinājuma, ka balstoties uz zinātnes pētījumiem, kas piem līdz šim brīdim, nav skaidru pierādījumu tam, ka atsevišķas riska grupas sabiedrībā skartu uh, negatīva uh, ietekme uz veselību saistībā ar šo uh, tehnoloģiju. Ja uh, uh tiek ievērot Uh, maksimālais pieļaujamais starojuma līmenis saskaņā ar uh, rekomendācijām. Bet mums ir ļoti maza faktu vēl vai pierādījumu par jaunām tehnoloģijām, jo nav veikti epidemioloģiskie pētījumi, jo uh, šī tehnoloģija vēl netiek izmantota. Par otro punktu Jā, būtībā šeit ir runa par uh, tikai nedēļām, uh, līdz uh, tūlīt tiks uh, publicēts uh, šīs vadlīnijas, jau ir nosūtīts šis ziņojums ve uh, veselības fizikas speciālistiem, un tagad mēs arī apspriežam to, kāds būtu labākais risinājums vai nu konsultēties ar zinātnisko komiteju vai zinātnisko konsultāciju mehānismu. Tātad šis jautājums tiks izskatīts nu, pēc uh, dažām nedēļām. Priekšstādātāji, ja es pareizi saprotu, tad. Visa uh, šķiet uh, pareizi uh, organizēts, bet uh, tātad šis tīkls vēl nav pilnībā izveidots un līdz ar to nav um, neapstrīdām pierādījumi par potenciālu uh, negatīvu ietekmu uz veselību, neietek, uh, negatīvu ietekmu uz bērniem vai citām riska grupām, jo 5G nav pilnībā uzstādīts, un tādēļ komisija gaida jaunus ik knirp ieteikumus par to, kā vē, izvērtēt uh, jauno 5G tehnoloģiju uh, ietekmi uz veselību. Es to visu jautāju, tādēļ, ka šis ir tehnisks jautājums. Mums ir jāpieņem lēmums, uh, kolēģi ierosina uh, atstāt šo lūgumu rakstu atvērtu, bet mums ir jāpieņem uh, lēmums. Es esmu juristi, nevis telekomunikācija inženieri. Atbilde. Padziļinātais riska novērtējums uh, tiks veikts balstoties uz vadlīnijām, uh, kas tiks publiskotas pēc to izvērtēšanas procesa pabeigšanas, un tas būs pēc dažām nedēļām. Uh, un komisija jau atbalsta pētījumus par elektromagnētiskā lauka ietekmi, un tas tiek darīts pašreizējās pētniecības programmas ietveros un notiks noteikti arī turpmākajā uh, programmā. Paldies! par to, ka pieminējāt šo jautājumu. Tātad mēs esam uzklausījuši komisijas pārstāvi, esam uzklausījuši deputātus par šo jautājumu, esam uzklausījuši sociālistu zaļos ETP, kas ierosina atvērt, saglabāt šo jautājumu lūgumu rakstu, un komiteja uzskata tātad, kā pa, jāpatur atvērt šis lūgumu raksts, un aicinām komisiju mūs informēt par uh, aktuālo situāciju, sniegt mums uh, jaunāko informāciju par šo jautājumu un par iknirpa ziņojumu, kas tiks publicēts tuvāko nedēļu laikā, un arī attiecībā uz uh, pētījumiem ietekves uh, novērtējumu, zinātniskā risku izvērtēšanas komiteja arī uh, izskatīs šo jautājumu. Un lūdzu informējiet mūs par aktuālo informāciju uh, komisijas uh, programmas sakarā, kas būtu saistīts ar šo tehnoloģiju. Ja es pareizi saprotu, komisija vienmēr ir veikusi pētījumus šai jomā Bet tā kā lūgumraksts ir tikai par 5G tehnoloģiju, tad es lūgtu jūs mūs informēt tikai par jauno iknirpu uh, ziņojumu, par tāpat uh, pētījumiem par 5G uh, ietekmi uz iedzīvotājiem, ne tikai uz riska grupām, bet arī par komisijas iztenoto politiku un kā lūdzu sociāldemokrātu grupa mēs šo uh, Informāciju šos materiālus nosūtīsim Envi komitejai, jo tā arī varētu būt kompetenta šai jautājumā parlamentā. Paldies! Paldies, pāriesim tātad pie 21. punkta. Eh, mm, lūgumraksts 477 2019. gads, to ir iesniecis Gustavo Adolfo Serrano Hidalgo, Spānijas pilsonis, un šī, šis lūgums attiecas uz eh, Nemesis projekta asociāciju par marihuānas ar, mm, ar, ar regulēšanu. Uh, Dosim vārdu lūgumrakstu iesniedzējiem, pēc tam izteiksies komisija, pēc tam lūgumrakstu komitejas deputāti un vēlreiz pēc tam dosim vārdu lūguma rakstu iesniedzējiem uz divām minūtēm. Lūdzu, tagad jums vārds ievadam. Aura, verdad? Perfecto. Vai varu tagad izteikties? Jā. Tad, tad pārstāvu šeit Nemesijas projekta asociāciju, lai nodrošinātu marihuānas regulēšanu Eiropas Savienībā. Uh, Spānijā um, parlamentā tika iesniegta likumdošanas iniciatīva, lai nodrošinātu uh, pamattiesības visiem tiem, kas uh, uh, ir cietuši no narkotiku izplatības. Kopīgā komiteja, kas tika izveidota narkotiku jautājumu risināšanai Spānijā, balstoties uz uh, aprīlī pieņemto likumu izpētīja esošos tiesību aktus narkotiku jomā un to atbilstību ANO konvencijai. Ir pilsoņi, kas cieši no dažādām slimībām, kurām netiek nodrošināti medikamenti. Šis lūgumraksts attiecas uz veselības aprūpes uh, darbinieku apmācību, kā arī uz pilsoņiem, kas cieš no dažādām slimībām, kurām nav atrasti medikamenti, kas neizraisītu atkarību. Līkumi, kas attiecas uz šiem jautājumiem, atbilst arī eh, esošiem tiesību aktiem. Un, protams, ka šeit ir jāņem vērā arī dalībvalstu regulējums. Priekšādētā aicina runātā izteikties lēnāk. Jūs nesat eh, nodevuši jūsu dokumentus tūkiem, un tūki netiek jums līdzi. Tātad šeit ir runa par Eiropas pilsoņu aizsardzību, un šeit ir jāņem vērā no marihuānas atvesināto produktu ietekme uz cilvēku veselību. Tāpat arī mēs vēlamies eh, veicināt labāku izpratni par marihuānas izmantošanu medicīnā. Mm, tādos gadījumos, kad eh, citi medikamenti nav bijuši um, derīgi. Spānijas aģentūra izstrādās eh, dažādus protokolus, lai garantētu, ka slimniekiem tiek nodrošināta atbilstoša terapija. Jo īpaši mēs vēlamies norādīt, ka uh, Um, ilgu laiku nelegāli ir izmantoti šāda veida medikamenti. Un jo īpaši tādos gadījumos, kad um, nav bijuši pieejami citi medikamenti. Tātad šeit ir runa gan par terapeitisko pielietojumu, gan arī uh, pielietojumu izklaides nolūkos. Mēs uzskatām, ka ir jānormalizē un arī jānodrošina mm, vienota šādu produktu izmantošana. Uh, Galu galā šeit ir runa par pieredzi vairāk nekā 70 gadu garumā. Mēs vēlamies nodrošināt, lai pilsoņiem tiktu sniegtā palīdzība. Jo īpaši, ja te ir runa par pilsoņiem, kas ir saskārušies ar šādu veidu problēmām jau no jaunības. Spānijas aģentūrā darbosies kvalificēti speciālisti un tā veiks attiecīgus pasākumus, lai aizsargātu pilsoņus tādos gadījumos, kad viņu tiesības netiek aizsargātas. Šeit ir galvenokārt jāņem vērā mērķis vērsties pret narkotiku izplatīšanas tīkliem. Mēs vēlamies izveidot oficiālus valsts pasākumus. Šādā veidā mēs varētu aizsargāt pilsoņus no narkotirgoņiem un narkotirgoņu vietā stātos uh, mēdīķi vai attiecīgi apmācīti speciālisti. Mums vajadzētu atgūt jo īpaši nepilngadīgo un jauniešu uzticēšanos. Viņi uzskata, ka um, marihuāna galvenokārt ir saistīta ar uh, sociālu pielietojumu. Uh, Vissensitīvākā grupā ir tieši jaunieši. Vajadzētu piesaistīt arī sociālās saprotnes centrus. Protams, ka ir jāpieņem arī lēmumi, kas ir saistīti ar sociālajiem aspektiem. Jebkurai nacionālajai aģentūrai un arī Eiropas aģentūrai vajadzētu piešķirt uzmanību šāda veida jautājumiem, kas ļoti skar uh, pilsoņu tiesības. Protams, mēs uzskatām, ka pastāv problēmas arī ar cita veida vielu lietošanu. Mums vajadzētu ņemt vērā, kādi sociālie aspekti saistās ar narkotiku lietošanu. Mums vajadzētu arī atgādināt, ka lielākā daļa no lietotājiem, kas vēršas šādos centros, ir personas, kuras uz turieni ir nosūtījušas varas iestādes sodu izciešanas nolūkā. Bieži vien uh, ierodas eh, šajos centros arī tādi cilvēki, kuri uh, to dara balstoties uz ģimenes locekļu lūgumiem. Šī aģentūra, kas pašlaik tiek veidota Spānijā, ņems vērā Uh, pilsoņu iniciatīvas, un tāpat arī. Jums vajadzētu beigt savu uzstāšanos, saka priekšādātāja, un lūdzu izsakieties arī lēnāk un varbūt uh, mēģiniet beigt savu uzstāšanos. Es jau norādīju uz to, ka Spānijā tiek veidots regulējums attiecībā uz marihuanas lietošanu, un mēs vēlamies, lai Eiropas Savienība izskatītu iespēju izveidot aģentūru, kurā darbotos visas dalībvalstis, un šādā veidā varētu vienotā, vienotī regulēt eh, marihuānas lietošanu Eiropā. Došu vārdu tagad komisijas pārstāvē Edītei Hoferei. Paldies priekšādātāji! Liels paldies arī Serano Idalgo kungām par eh, sagatavoto lūgumrakstu šajā jautājumā. Kā jūs zināsiet, mēs ļoti labi zinām, ka notiek dažādas diskusijas par marihuānas lietošanu dažādos nolūkos. Es vēlētos vēlāk dot vārdu arī savai kolēģi Agnesei Matjē. Pirmkārtām vēlētos norādīt, ka starptautiskās narkotiku konvencijas ir pārnestas arī Eiropas Savienības tiesībās. Tātad narkotikas tiek definētas kā vielas, kas ir regulētas ANO 1961. un 1971. gada konvencijās. Tieši tāpēc arī marihuana ir nelegāla narkotika Eiropas Savienībā. Narkotikas, šādu narkotiku lietošanu kontrolē gan ar konvencijām, gan arī Eiropas Savienības tiesību aktiem. Uh, Eh, narkotikas var lietot eh, medicīniskos nolūkos un arī zinātnes labā. Marihuanas augus var izmantot arī rūpniecības un dārzkopības nolūkos. Vēlējos norādīt, ka dalību valstu pieeja narkotiku politikai un narkotiku kontrolē ir ļoti atšķirīga. Eiropas Savienības pilnvaras narkotiku kontrolē ir gana ierobežotas. Līdz šim Dalībvalstu pieeja atbilst konvencijām, tātad nevienai dalībvalstī līdz šim nav bijuši nekādi mēģinājumi legalizēt narkotikas atpūtas nolūkos, bet, protams, ir dažādi izņēmumi attiecībā uz medicīnisku pielietojumu. Es vēlējos vērst lūgumrakstu komitejas uzmanību uz to, ka Eiropas komisija pašlaik izvērtē Eiropas narkotiku stratēģiju. Mums bija stratēģija, kas darbojās no 2012. līdz 2020. gada beigām. Ja jūs interesēties par šo jautājumu, mēs varētu sazināties. Un, protams, ka šī stratēģija ir pieejama visās valodās, un uh, lūgumraksts iesniedzējs varētu ar to iepazīties. Mēs uzskatām, ka Mums arī nākotnē būtu jāievēro ANO konvencijas. Došu vārdu tagad uh, Agnesei, kas izskaidros uh, marihuānas medicīnisko pielietojumu. Es vēlējos paskaidrot, kādi noteikumi attiecas uz uh, marihuānas lietošanu medicīnā. Eiropas Savienībā mums ļoti, ir ļoti strikts regulējušais ietvers visiem produktiem, kas tiek izmantoti slimību ārstēšanā. Marihuana izmantošana medicīnā arī uh, atbilst šim regulējošam ietveram. Nav nekādu iemeslu, kāpēc šeit būtu jāpiemēro izņēmumi. Ja kāds eh, produkts tiek izmantots uh, slimību ārstēšanā, tad uzņēmumam ir jāiesniedz dati un pierādījumi, kas uh, norādītu, ka šis produkts ir drošs, tas ir efektīvs slimības ārstēšanā un tiek ievērot visi kvalitātes standarti. Es uzskatu, ka uh, sabiedrības veselības aizsardzībā nebūtu iespējams nodrošināt tādus produktus, kas būtu it kā apstiprināti lietošanai medicīnā, bet kuriem nebūtu apstiprināti visi drošības standarti. Marihuānu var izmantot epilepsijas un muskuļu spazmu gadījumos. Vēlējos arī norādīt, ka tiesība akti pieļauj uh, izvietot šādus produktus eh, tirgu ar medicīniskām un terapeitiskām indikācijām. Loguraks iesniedzējs runāja arī par iespējamu aģentūras izveidi. Eiropas zāļu aģentūras loma ir izvērtēt eh, novatorisku terapiju efektivitāti. Tātad šādi marihuānas produkti vispirms tiek uh, apstiprināti Eiropas zāļu aģentūrā, pēc tam tos apstiprina arī Eiropas komisija. Es vēlos norādīt, ka produktu kvalifikācija, klasifikācija ir dalībvalstu kompetencē, un tieši dalībvalstīs izvērtē to, vai šādi marihuānas produkti ir uzskatāmi par medicīniskiem produktiem. Tāpat arī dalībvalstis izlemj, vai uh, tiesību akti ir vai nav atbilstoši un vai ir pieļaujami izņēmumi. Dažos gadījumos šādus produktus var izmantot uh, medicīnas speciālista uzraudzībā, bet uh, tas viss, kā es jau norādīju, ir jādara striktā um, medicīnas darbinieka uzraudzībā proti eh, šeit ir jāpieņem lēmums, ņemot vērā konkrētā pacienta vajadzības. Uzskatu, ka farmācijas tiesība akti ir eh, piemēroti marihuānas produktiem, ja te ir jāsniedz eh, apstiprinājums to izmantošanai. Tāpat arī dalību valstis var piemērot noteikumus attiecībā uz uh, medicīnas speciālista uzraudzību. Beigās, protams, dalībvalstīm ir iespēja arī nodrošināt uh, apmācību jauniešiem, tāpat arī var sniegt palīdzību jauniešiem. Vēlos norādīt, ka uh, veselības aprūpes uh, sistēmas organizācija ir Spānijas kompetencē. Spānija pieņem lēmumus par savu teritoriju. Paldies! Lielas paldies! Tagad došu vārdu Salības kungam. Es uzskatu, ka, ja runa par smagām slimībām, area, the... tad mums ir jāņem vērā, vai dalībvalstu tirgos ir pieejami attiecīgi medicīnas produkti. Es vēlētos norādīt uz parlamentā 2019. gadā pieņemto rezolūciju. Visām dalībvalstīm vajadzētu izskatīt tiesību aktus attiecībā uz marihuanas lietošanu, ja pastāv zinātniski pierādījumi, ka līdzīgu efektu nevar panākt ar cita veida medikamentiem. Tieši tāpēc uzskatu, ka šis lūgumraksts būtu jāatstāja atvērts, mums ir jāgaida papildi informācija no komisijas, un, protams, ka mums vajadzētu arī aicināt nodrošināt harmonizāciju šajā jomā, tā lai pacienti visā Eiropā varētu gūt labumu no um, marihuānas um, saturošiem medikamentiem. Šādā veidā mēs varētu mazināt pacientu ciešanas. Lielas paldies! Nākamais runātājs! Arī es vēlētos norādīt uz eh, parlamenta rezolūciju, kas eh, tika pieņemta pagājušā gada sākumā. Tātad te ir runa par marihuānas lietošanu medicīniskos nolūkos un, protams, kā dalību valstīm vajadzētu pārskatīt uh, vai šāda veida pozitīva ietekmi nevar panākt ar cita veidā medikamentiem, kuriem nav šādas uh, atkarības iespējamības. Es uzskatu, ka Eiropas komisija ir piegājusi visaptveroši šim tematam, bet jebkurā gadījumā tā ir dalība valstu kompetence. Tāpēc es īsti neredzu, kā mēs varētu šeit izveidot harmonizētu ietvaru Eiropas Savienībā. Tāpēc ETP vārdā es vēlētos slēgt šo lūgumrakstu. Vārds eh, tagad lūgumras tiesniedzējiem divas minūtes. Paldies! Es eh, galvenokārt vēlos atsaukties uz 2015. Eh, gadu, kad ANO martā pieņēma ziņojumu par to, ka narkotiku kontrole ir izgāzusies un ka vajadzētu izveidot vienotu ietvaru. Un 2019. gada martā Eiropas Savienībā nāca klajā ar rezolūciju, kas, protams, nav saistoša dalībvalstīm. Un tāpēc es gribētu aicināt, lai dalībvalstis nozīmētu 4-5 personas, kas varētu apkopot visas nacionālās iestādes, un tad viņi, balstoties uz sanāksmēm, varētu nodot tālāk šo informāciju pārējām dalībvalstīm. Tātad tās varētu būt kādas, pie, kādi pieci, seši cilvēki no katras dalībvalsts aģentūras, kas varētu pieņemt lēmumus, kas būtu saistoši dalībvalstīm. Protams, ka katra valsts pieņemtu savus tiesību aktus, bet uh, viņi visi rīkotos kopā un rīkotos viena mērķa labā, un mērķis ir regularizācija. Tātad šeit ir runa par uh, cilvēkiem, kuriem līdz šim nav izdevies uh, izārstēt savas slimības, tāpēc, ka trūkst medikamentu. Lielas paldies! Esam uzklausījuši logumrakstu iesniedzēju, esam uzklausījuši arī komisiju, esam uzklausījuši arī um, parlamentārās grupas. Lūgumaks iesniedzējiem vēlos norādīt, ka lēmumus mēģinām pieņemt balstoties uz uh, šeit pārstāvēto politisko grupu viedokļiem. Tautspartijas grupa ir lūgusi slēgt šo lūgumu rakstu, kamēr uh, sociāldemokrāti vēl šo lūgumu rakstu atstāt atvērtu. Tāpēc, ņemot vērā to, ko ir teikusi komisija, proti, ka tikai dalībvalstīm ir eh, pilnvaras pieņemt lēmumus par šiem jautājumiem, tāpat arī ņemot vērā to, ka Eiropas Savienība pieļauj uh, eh, pieņemt tiesību aktus attiecībā uz šādu produktu terapeitisku pielietojumu. Tāpat arī ņemot vērā to, ka parlamentam nav pilnvara šajos jautājumos, bet 2019. Eh, gadā Eiropas parlaments pieņēma rezolūciju par marihuānas izmantošanu terapeitiskos nolūkos. Tāpēc lūgumrakstu komitejas priekšlikums būtu slēgt šo lūgumrakstu. Mums ir jāņem vērā jau tas, ka komisija ir noteikusi, kuram ir pilnvaras šajos jautājumos. Tāpat arī, protams, parlaments ir paudis eh, savas bāžas par šo jautājumu, pieņemot šo rezolūciju. Nu, protams, mēs. Uh, varam strādāt šajos jautājumos, bet, diemžēl, mums nav lielāku pilnvaru. Liels paldies, ka piedalījāties šajā sanāksmē, un paldies arī komisijai par sniegto atbildi. Labi, tad pāriesim pie 22. darba kārtības punkta, un te ir runa par četriem lūgumrakstiem - 291, 2018, 11, 24, 2015, 18, 2019 un 435, 2019. Visus šos uh, lūgumrakstus pārstāva Spānijas pilsoņi, Lielbritānijas pilsoņi, Itālijas un Itālijas pilsoņi. Un šeit ir runa par eh, diskrimināciju attiecībā uz cenu nodokļiem, kas tiek eh, piemēroti sievietēm paredzētiem produktiem. Tātad te ir runa par uh, sanitārajām paketēm un uh, citiem produktiem, kas ir paredzēti sievietēm. Šķiet, ka zālē nav neviena lūgumraksta iesniedzēja, tāpēc došu vārdu uzreiz komisijai. Alvaro Oliveira no Just ģenerāldirektorāta. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze, ja drīkst izteikšos angļu valodā. Tā kā lūgumraksta iesniedzēji šeit šodien nav ieradušies, gribētu jums tikai atgādināt, ka viņi aicina atteikties Eiropas Savienībā no šī rozā nodokļa, kā to dēvē. Vismaz tas ir pirmajā lūguma rakstā, par kuru es konkrēti šobrīd runāju. Tiek norādīts, ka sievietēm ir jārēķinās ar papildus izmaksiem, iegādājoties konkrēts pakalpojumus, kas konkrēti tiek tirgot sievietēm. Bet patiesībā tie ir identiski um, tiem produktiem, kas tiek pārdot vīriešiem. Es te varbūt gribu vienkārši pasniegt šo jautājumu tādā vispārīgākā kontekstā, runāt par sieviešu vīriešu vienlīdzību. Un tad kolēģi no taksud runās par svarīgāku jautājumu par PVN kā tādu un saistīto direktīvu. Gribētu tikai atgādināt, ka Eiropas Savienībā ir direktīva 2004 šķērsvītra 113, kura aizliedz tiešu netiešu uh, diskrimināciju precēm, pakalpojumiem un to piegādēju un sniegšanai. Pirmais piemērs, pirmais lūgumraksts šeit jāpatur prātā tas, ka konkrēta prece it kā ir plānota vīrietim, nu, piemēram, piemēram, skuveklis, zilā krāsā vīriešiem. Un fakts, ka šis pats skuveklis būtu lētāks nekā rozā skuveklis, kas tiek tirgots kā produkts sievietēm, tas nenozīmē, ka tādējādi ir uz dzimumu balstīta di diskriminācija direktīvas izpratnē. Šeit uh, šis gadījums būtu diskriminācija tikai tad, ja attiecīgā prece tiktu tirgot par atšķirīgām cenām sievietēm un vīriešiem. Bet, kā jau es minēju, tas bija tāds vispārīgs ievads no manas puses, un, nu, ar jūsu atļauju dodu vārdu kolēģiem no Digitaxud. Roberto Mikelēto kungs, lūdzu. Thank you, Mr. Paldies priekšsēdētājiem. Sākumā atvainojos. Es runāju par diskrimināciju pret sievietēm kā vīrietis. Mm, atvainojos, man nācās diemžēl to uzņemties, sievietes pieņem, pieejamas nebija. Diemžēl man jāsaka, ka mums ir direktīva, PVN direktīva 2612, tās 98. pantā un 3. pielikumā ir uzskaitīti izstrādājumi produkti, attiecībā uz kuriem ir, var piemērot pazemināto likmi. Preces izstrādājumi, kas tur ir uzskaitīti, ir tās tie izstrādājumi vai preces, kur dalībvalsts drīkst izmantot šo iespēju. Dažas valsts uh, piemēro pazemināto likmi, citas nepiemēro. Neizvēlas, neizmanto šo iespēju to darīt. Pilnībā saprotam, ka ir uh, atšķirības, bet, bet direktīvām tātad runāja par atļauto kā tādu. Eiropas komisija 18. gada 18. janvārī nāca klajā ar priekšlikumu pārvērtēt PVN pazemināto likmju jomu. Tīri, lai būtu skaidrība. 98. pāns un 98. panta pārskatīšana tur skaidri ir noteikts, ka dalībvalstis drīkst piemērot pazeminātu likmi, kas zemāka mm, par minimāliem 5%. Piemēram, šī nulles likme, kas vienā no lūgumrakstiem tiek pieprasīta. Bet nu arī tas ir tikai priekšlikums, ideja, piedāvājums. Uh, nezinot, ko lems padome. Šobrīd neviens nulles likmi vairs nevar piemērot, bet dalībvalsts drīkst pazemināt to likmi zinātiem, zināmiem produktiem un sanitāriem produktiem, ja tās to vēlas un izvēlas darīt. Paldies! Ļoti labi, paldies! Nu, vārds komitejas locekļiem. Sī, mm, volevo solo di... Tonēn kundze. Uh, Paldies, gribēju tikai teikt, eh, man prieks, ka divas, eh, divas itāļu sievietes ir šo lūgumrakstu iesniegušas. Mūsuprāt, šis lūgumraksts mēģina risināt uh, bieždzirdētu problēmu. Tā ir problēma. Zinām, ka vairākās Eiropas valstīs, uh, vairākas valsts ir izmantojušas šo iespēju pazemināt likmi, citas valsts to nav darījušas. Mana valsts, um, prieks to dzirdēt, uh, Tagad novembrī to ir izdarījušas un sākušas piemērot pazemināto likmi. Divas lietas gribētu teikt. Var jau būt, ka Eiropas komisija nevar sniegt šeit norādes vai uzlikt kādus pienākumus, ja direktīvā ir iespēja to izvēlēties. Līdztiesības skar mūs visus, gan sievietes, gan vīrieši, tādēļ to saku arī vīriešiem. Uh, Šeit būtu jauki, ja komisija tomēr sūtītu kādu signālu, varbūt aicinot dalībvalsts izvēlēties pazemināto likmi, piedāvājot, sakot, ka tas būtu jauki, nu, būtu jauki, ja vairāk valsts šo iz, iespēju izmantot. Otra lieta par šo tamponu nodokli, kā, kā mēs to saucam, um, sieviešu produkti, un gal galā, jā, mēs šeit runājam arī par bērnu autiņiem. Autiņi ir būtiski svarīgs um, produkts, bez kura nevaram dzīvot. Um, tā, tas nav, tā nav luksusa prece. Šie higienas produkti ir jāpērk. Tā, tas nav izvēles jautājums. Un ideja par to, ka mēs varētu paplašināt šo, uh, šo atkāpu pazemināto likmi arī attiecināt uz autiņiem, jo tie ir dārgi daudzās valstīs un daudzām ģimenēm ir problēmas tos iegādāties. Uh, ģimenēm, kurām nav daudz līdzekļu. Arī to varētu piesaistīt direktīvai, bet varbūt varam ko citu vēl darīt. Nu, pārskatot direktīvu, tas būtu jauki. Bet, ja mēs šeit domājam par, par vienprātību padomē, nu es nezinu, vai nebūs ilgi jāgaida. Zinu, ka es kā sieviete, kam ir ģimene, zinu, ka šie produkti ir ļoti svarīgi un autiņi bērniem kā reiz ir, nu, uh, par, par šo jautājumu bieži tiek runāts, ka tās ir milzīgas izmaksas. Tādēļ vēlreiz vēršos pie komisijas. Aicinu komisiju varbūt nāk klajā arī ar šo elementu, ar šī elementa iekļaušanu pārskatām, ja vien tas būtu iespējams. Paldies! Liels paldies, Vilēm kungs! Paldies! Paldies arī kolēģiem par sniegtiem skaidrojumiem. Ļoti jauka sieviete šādi skaidroja, ka viņa to izdarīja pirmā. Un uh, es domāju, ka jā, mēs komitejas līmenī varētu pievienoties šim priekšlikumam. jautājums at, atstāt atvērts vai slēgt šos lūguma rakstus. Es nezinu. Manuprāt, jūs, jūs savām norādēm kolēģi vairāk it kā aicinājus to, ka lūguma raksts būtu jāsaglabā atvērti. Uh, arī mēs varam pievienoties, saglabāt šos logumrakstus atvērts un skatīsimies, ko saņemsim konkrēti no komisijas. Bet, nu, galu galā dalība valsts ir tās, kas var šeit ko mainīt. Again, Pilnībā varu pievienoties Patrīcijas tajām teiktajam. S&D grupas vārdā aicinām saglabāt šos lūgumrakstus atvērtus. Labi. Štānoks kundze lūdzu. Jā, arī mēs atbalstām šo priekšlikumu sa, um, saglabāt lūgumrakstus atvērtus. Tomēr es gribētu jautāt komisijai tādu plašāku atbildi, kurus produktu, kuriem produktiem var noteikt. Tātad, pap, ja, ja, ja domājam par direktīvas pielikumā uh, no 2006. gada saraksta pa paplašināšanu. Ko vēl tur varētu ielikt? Vai jūs esat veikuši kādus pētījumus, ir kādi priekšlikumi? Kosas kungs. Köszönöm a szót, nagyon rövid leszek. Egyetértek az... Es pavisam īsi izteikšos. Es piekrītu iepriekšējiem ja runātājiem un gribu uzsvērt arī to, ka ir acīm redzami, ka tie, kas pārzina Eiropas Savienības tiesību normas, atzīst šo tematu par svarīgu, un es arī uzskatu, ka tādēļ jāpatur šis lūguma raksts atvērts. Bet eh, tāpat laikā ir arī pamatoti norādīt, ka šīs preces ir nepieciešamas sievietēm, bet mēs nedrīkstam ja pieļaut arī to, ka vienas grupas tiek privileģētas salīdzinot ar citām iedzīvotāju grupām. Piemēram, personas ar invaliditāti ir viena grupa, bet uh, ir arī uh, daudzas citas grupas, kuras varētu prasīt sev uh, kādu uh, īpašu situāciju izveidot. Tā kā mums ir jābūt uh, līdzsvarotiem savā pieejā. Lielas paldies! Atstāsim šo lūgumu rakstu atvērtu un gaidīsim informāciju no komisijas. Kamēr padomē lems par PVN regulu un šiem produktiem. Paldies! Pārim pie nākamā punkta darba kārtībā, 23. punkts. Atzinums par Eiropas Savienības tiesību piemērošanu 2017. un 2018. gadā. Ziņotājs Ruiz Devesa kungs. S un D. Viņš kavējas, jo Spānijā, kā zināsiet, bija vētra. Tādēļ vai nu dosim vārdu Salivas kungam, aicināsim viņu mūs iepazīstināt ar šo atzinumu, vai atliksim līdz pustrijiem pēcpusdienā. Bet, nu, jūs jau zināsiet, ka darba kārtība šodien ir ļoti blīva, tādēļ ar laiku nevarēsim būt īsti devīgi pēcpusdienā. Bet, nu, Salivas kungs, jums vārds lūdzu. Dominika Ruiz de Feza vārdā es nolasīšu viņa paziņojumu. Šis, šī atzinuma mērķis ir nāk klajā ar idejām, kas būtu pienesums šim atzinumam par Eiropas Savienības tiesību piemērošanu 17. un 18. gadā. Šis atzinums vērtē pilsoņu tiesības, kā lūgumrakstu iesniegšanu Eiropas parlamentam, kā būtisku instrumentu Eiropas pilsonības īstenošanā un kā skaidrāko, pieejamāko, tiešāko mehānismu uh, kas ļauj ziņot par tiesību pārkāpumiem, ko, kas radušies pateicās e, saistībā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem. Eiropas tiesību piemērošana visā Savienībā ir būtiski neatņemams nosacījums, lai tiesiskums būtu efektīvs. Ir aizvien e, lielāks e, lūgumrakstu skaits, kas tiek iesniegts saistībā ar tiesiskumu pārkāpumiem, pieaug sūdzības arī komisijai. 18. gadā tika sasniegts rekordliels liels cipars 3850 lielākais kopš 11. gada, tajā skaitā arī sūdzības, kas saistīts ar apakšnacionālām struktūrām. Lielais vairums šo pieprasījumu nonāk uh, komisijā, lai tiktu padziļināt pētīti. Šis teksts pozitīvi vērtē palielināto caurskatāmību 2018. gada ziņojumā, tajā pašā laikā norādot, ka lielākajā vairumā gadījumu komisija nav atvērusi izmeklēšanu vai īstenojusi citus pasākumus. Atbilstības trūkums saistībā ar vides regulējumu, migrāciju, brīvu pārvietošanos, iekšējo tirgu un nodokļiem ir tie um, jautājumi, par ko ir saņemts visvairāk sūdzību. Šajā atzinumā aicinām komisiju precizēt, kā atrisināt šo problēmu daudz uh, sūdzību un pieprasījumu, kas tiek saņemti, bet uh, risinājumi, kas tiek sniegti Eiropas Savienības līmenī, nav. Uh, grozījumu iesniegšanai termiņš nākamā otrdiena, 28. februārs, 3. pēcpusdienā, un, ja viss tiks apstiprināts, tad šis atzinums tiks skatīts 19. februārī. Perfekto. Um, Señor Kosa. Ļoti labi, Kosas kungs, lūdzu. Köszönöm a szót, elnök asszony. Liels paldies, priekšsēdētāji. Gribētu pateikties arī kolēģim Demēsam par darbu. Diemžēl viņš nevarēja šodien šeit ierasties. Tomēr ceru, ka mm, viņš saņems manus komentārus ETP vārdā. Es kā ēnu referents gribētu nākt klajā ar zināmiem novērojumiem attiecībā uz šo atzinumu, atzinumu projektu. Protams, jā, ir ļoti svar, svarīgi tas, lai regulas tiktu um, izvērtētas, lai tiktu ņemta, ņemtas vērā pilsoņu tiesības un gadījumos, ja ir bijuši kaut kādi pārkāpumi, lai tas tiktu risināts un novērsts. Gribētu īpašu uzmanību pievērst izmantotajai terminoloģijai, jo šeit zināmās vietās tekstā ir atsauce uz tiesiskumu, un lūgumrakstu komitejai viena no tās misijām nav tiesību situācijas vērtēšana kā tāda, bet gan pilsoņu tiesību pārkāpumu izvērtēšana. Bieži vien tiesību pārkāpumus var atrisināt reģionālā vai valsts līmenī. Un tas ir tas veids, kā būtu šīs problēmas jārisina. Gribētu, lai tas tiktu atkārtoti minēts arī dokumentā. Bet, nu, protams, plānoju sadarboties noteikti ar kolēģi. Es domāju, tādēļ mums izdosies ļoti veiksmīgi šo darbu kopīgi arī pabeigt. Paldies! Perfekto, muchas gracias. Ļoti labi, paldies! Tādā gadījumā Džodī, skatām pēdējo punktu mūsu šodienas darba kārtībā. Tas ir atzinums. Nu, pat jau gribēju patiesībā slēgt mūsu sanāksmi. Mēs esam uh, paspējuši steidzīgi nedaudz uh, ietaupīt laika, uh, tādēļ, ja vēlties uh, iet, ieņemt vietu lūdzu, Ruiz. Uh, Devesa kungs neieradās, trīs kolēģi izteicās, ja vēlties ko teikt, lūdzu. Liels paldies priekšsēdētājs, tiešām atvainojos, ka nokavēju. Ko es gribēju īpaši izcelt saistībā ar šo atzinumu projektu? Tas iek, iekļauj arī komisijas priekšlikumu uzraudzīt kopienas tiesību īstenošanu. Tas ir ļoti veiksmīgi paveikts, un tas ir svarīgs jautājums. Jāpār, jānodrošina caurskatāmība attiecībā uz uh, iesniegto lūgumrakstu skaitu un tālāk veiktiem pasākumiem. Un es kā ēnu referents gribētu vēl vienu lietu īpaši izcelt. Es patiešām gribētu, lai šajā atzinumā īpaši tiktu izcelta nepieciešamība aizsargāt tiesiskumu un garantēt, ka būs um, izpildīti Eiropas saimnības um, likumi un būs pilnīga atbilstība prasībām. Tas ir svarīgi. Nu, var jau būt, ka nebūtu vērts to pieminēt tādā parastā situācijā, bet paturot prātā esošo risku un apdraudējumu un gadījumus, kad zināmās valstīs likumi netiek pildīti, tas nozīmē, ka ir būtiski svarīgi to izcelt, īpaši minēt, atkārtot un pieprasīt, lai būtu atbilstība un garantijas pilsoņiem visā Eiropas Savienībā. Tas, ka atbilstības trūkst, tas, ka tiesiskums nevienmēr tiek piemērots un īstenots, manuprāt, tas tiešām var ietekmēt un negatīvi skart visu Eiropas Savienības tēlu, var novest pie nacionālisma un populisma, kuru mērķis galu galā ir apdraudēt cilvēktiesības un tiesiskumu. Un, un šāds solis varētu tikai stiprināt šādas tendences. Tādēļ ir būtiski svarīgi. Īpaši izcelt, ka mums ir uh, jāsavieno pilsoņu gaidas no vienas puses un mūsu iespējas īstenot šīs tiesības, izmantojot visus instrumentus arī dalību valstīs, parādot, ka dalību valstu pilsoņu bažas tiek ņemtas vērā, tiek uztvertas nopietni. Mēs ļoti pozitīvi vērtējam ziņotāju paveikto, tomēr Mūsuprāt, šeit ir jābūt pilnīgai skaidrībai arī par kopienas tiesību piemērošanu, lai Eiropa būtu spēcīgāka un spētu pilnībā aizsargāt savus pilsoņus. Tas ir labākais veids, kā varēsim aizsargāt tiesiskuma un demokrātijas vērtības un cilvēktiesību ievērošanu, kas bieži vien tiek apšaubītas uh, un ar ko ir problēmas. Mēs tādēļ plānojam iesniegt grozījumus, lai nodrošinātu atbilstību uh, un pārliecinātos, ka mm, šis aspekts Eiropas parlamentā tiek stiprināts, ka mēs nodrošinam ļoti būtisku uzraudzību Eiropas Savienības tiesību piemērošanai dalību valstīs. Paldies! Nākamais runātājs lūdzu. Благодаря на докладчика за представянето. Es pateicos mūsu uh, referentam par uh, sagatavoto atzinumu par šo principu īstenošana ir tiešām prioritāri svarīgi. Jā, tas ir arī nodrošināts. Protams, kontroli var vienmēr uzlabot, un es aicinu Uh, pilsoņus iesniegt arī turpmāk lūbu rakstus, jo tādējādi viņi pievērš mūsu uzmanību problēmām, un šie lūguma raksti vienmēr ar, uh, ļoti uzmanīgi ir jāizvērtē. Un uh, tāpat mēs vienmēr cenšamies rast risinājumu un arī izskaidrot pilsoņiem situāciju, ja mēs nevaram iesaistīties. Tādēļ es vēlreiz pateicos um, atzinumu autoram un ēnu referentiem. Bet uh, šos uh, secinājums uh, nevienmēr arī cilvēki labi saprot un analizē pilsoņiem ir jāzina, kas notiek Eiropas Savienības iestādēs, mums ir jāatskaitās mūsu pilsoņu priekšā. Referents runā par atklātību, un tas ir ļoti nozīmīgi. To mūsu pilsoņi ir pelnījuši. Tagad vārds uh, komisijas pārstāvi. Liels paldies priekšsēdētāji, godātie deputāti, pateicos par iespēju komentēt šo atzinumu projektu pašreizējā formā. Kopumā mēs atzinīgi vērtējam šo atzinumu projektu, kas norāda par to, kas ir sasniegts atklātības jomā 2018. ziņojuma gada ziņojuma kontekstā, runājot ne tikai par dalībvalstīm, bet arī par komisijas veikumu. Un uh, izskanēja virkne komentāru, es gribētu īsumā tos komentēt. Protams, ir ļoti svarīgi īstenot Eiropas Savienības tiesību normas, lai uh, nodrošinātu ieguvumu pilsoņiem, uzņēmumiem, un tā ir viena no uh, komisijas galvenām prioritātēm. Tāpat uh, runājot par tiesiskuma nodrošināšanu, un mēs apņēmīgi un ātri rīkojāmies, lai novērstu. Nu, apdraudējumu tiesu neatkarībai noteiktās dalībvalstīs. Tā mēs arī gadskārtējos ziņojumos sniedzam vairāk informācijas un esam gatavi eh, kopā ar šo komiteju un tās sekretariātu strādāt pie eh, turpmākiem uzlabojumiem mūsu uh, ziņojumā par izskatītajiem lūgumrakstiem. Un uh, esam to teikuši jau iepriekš, bet atkārtojam vēlreiz. Tātad komisija ir lielāks iespējas strādāt pie lūgumrakstiem, kur ir struktūrāls problēmas konstatēts, kas skar daudzus pilsoņus, un mums ir grūtāk risināt individuālus gadījumus. Uh, Un tādēļ mēs arī pāradresējam šos lūgumraksta iesniedzējus pie citām iestādēm, kas ir at, varētu būt atbildīgas par šo jautājumu risināšanu. No vienas puses šeit ir runa par uh, efektīvāku resursu izmantošanu un arī uh, nodrošinām ātrāku uh, tiesību aizsardzības nodrošināšanu atsevišķiem uh, lūgumu rakstu autoriem un arī norādām uh, dalību valstīm, uh, kas tam būtu jādara un pārkāpuma procedūras pašreizējā to formā ir ļoti ilgstošas un Tādēļ, ievērojot subsidiaritātes principu, atsevišķas lietas ir jāizskata tādā līmenī, kas ir tuvākas, tuvāks pilsoņiem. Komis, un ja nav kaut kāda alternatīva tiesība aizsardzības mehānismi pieejama, tad komisija turpina darbu pie konkrētām sūdzībām, un mēs domājam par to, kā vēl uzlabota atklātību šajā procesā. Liels paldies referentam, ēnu referentiem un arī komisijas pārstāvjiem par sniegtajiem komentāriem. Grozījumu iesniegšanas termiņš ir 28. janvāris, pulksten 15. Līdz ar to uh, lūgumrakstu komitejas rītas sēde ir noslēgusies un tiekamies 14.30. Uh,